balsojuma skaidrojums. Ķeramies uzreiz klāt. Jiržī Pospišils pirmais, lūdzu. Uh, Pospišila kungs nav zālē, līdz ar to uh, pirmā runātāja būs Paloma Lopes Bermeho. Paldies, priekšsēdētāji. Junkers saci, eh, principā prezentē sevi kā politiskas Eiropas komisijas priekšsarētājs. Nu, komisija vienmēr ir bijusi politiska, slēpjoties aiz tehnokrāta maskas. Viņš ir no EPP ģimenes ar liberālām idejām, un viss, ko vēlas eh, viņš panākt, ir atņemt strādājošo tiesības un uzlabot eh, situāciju, dzenoties eh, pēc eh, konkurences bez ierobežojumiem. Šajā ierosinājumā nekā jauna nav. Vienīgais jaunums īstenībā ir nepiekrist minimālajai algai, kā viņš solīja tad, kad tika apstiprināts savā amatā, un netika arī piešķirti līdzekļi, kā tika solīts. Maska beidzot ir nokritusi ir skaidrs, kāds ir Junkera plāns. Šim parlamentam ir jāiebilst pret šādu situāciju, un es to neleģitimizēšu ar savu balsi. Zoltans Balco. Paldies, priekšsarētāji. Komisijas darba programma. Es nevarēju balsot par to. Man bija jābalso pret šo programmu jo rezolūcijā nav norādīts, kā īsti komisija taisās risināt Eiropas Savienības problēmas. Viņu reakcija uz ekonomisko krīzi ir centralizācija. Tas atņem iespējas rīkoties nacionālajām valdībām, nacionālajiem parlamentiem, atjaunojot savus budžeta līdzsvarus. Šī darba programma nedod nekādas cerības dalību valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības perifērijā. Šeit netiek mēģināts atrisināt migrantu krīzi, bet tikai ārstē simptomus. Darba, kroba, darba programma pilnībā atbalsta tirzniecības uh, nolīgumu ar ASV, tā kā man ir tikai minūte atvēlēta, es detalizētāk nevaru runāt, bet šī rezolūcija nav pieņemama. Andrejs Mamīkins. Godēti kolēģi, Eiropas ekonomika neattīstās, jo ir iestājusies ilgstošā pieprasījuma stagnācija. Tā simptomi ir zemes pieprasījums, zemā inflācija, zemes investīciju līmenis. Jautājums ir tāds, kā var cerēt uz pieprasījuma atdzīvināšanu, ja daudzās Eiropas Savienības valstīs ir augsts bezdarbs, it īpaši jaunatnes vidū. Bezdarbnieki taču neko sev nevar nopirkt daudziem eiropiešiem ir lieli kredīti un ievērojama ienākumu daļu viņi ir spiesti atdot bankām. par kādiem papildus tēriņiem šeit var iet runa? tūkstošiem strādājošo eiropiešu darba alga neaug. daudzi no viņiem nav pārliecināti ka viņus rīt neatlaidīs. viņi nav pārliecināti savā nākotnē. nav brīnums ka viņi uzkrāj naudu nebaltai dienai nevis tērē ja cilvēki nepērk preces un pakalpojumus daudzās nozarēs samazinās darba vietas un veidojas apburtais loks veidojas stagnācija. līdz ar to ir ļoti svarīgi ja komisija nākamgad savā darba programmā atbalstīs darba vietu radīšanu un iedzīvotāju maksimālo iekļaušanu darba tirgū. manuprāt tas ir galvenais mērķis tur jāmeklē izeja no stagnācijas. paldies! Paldies! Uh... Thank you. Paldies. Tālāk Polčaka kungs. Priekšsādātāji. Ar prieku atbalstīju šo komisijas programmu 2016. gadam, jo es, jūsu pazemīgais, de, klātbū, klātesošais uzskatu, ka ir vajadzīgs reaģēt uz sociāliem un ekonomikas jautājumiem vienlaikus. Es ar klāt augstu vērtēju to, ka komisija saprot, kādas ir tās atbildības. It īpaši jomās, kur šobrīd piedzīvojam humano krīzi, un tāpēc tiešām ļoti atzinīgi vērtēju šo darba programmu. Turklāt gribu arī teikt, ka atbalstīju šo programmu tāpēc, ka tā runā arī par tādām lietām kā klimata bēgļi, kas ierodas Eiropā, citas starp arī tāpēc, ka viņu valstīs ir pārāk liels sausums vai cita veida dabas katastrofas. Šo iemeslu dēļ es atbalstīju komisijas darbu programmu un es patiešām ceru, ka viss šis sagatavošanās darbs, ko komisija ir izziņojusi, patiešām arī tiks īstenots atbilstīgi, tā lai mēs kaut ko darām lietas labā pirms nākamās krīzes. Paldies, saka priekšsādātājs. Un te nu man jūs jāinformē, ka esmu saņēmis arī